mums parādīsies mērķi, kas eh, ļaus izmantot resursus efektīvāk eh, krīzes apstākļos. Paldies! Eh, paldies, viceprezidentas kundze! Tagad diskusija ir noslēgta. Un nākamais jautājums starp kārtībām ir mm, komisijas priekšsādātāja vietnieces Savienības augstās pārstāvs ārlietas un drošības politikas jautājumos paziņojums par stāvokli Kodivārā. Viceprezidents kundze, jums vārds. Mm, paldies, mm, priekšsēdētājs kundze. Kodātie deputāte. Situācija Kodivārā ir ļoti sarežģīta. Kodivāras pilsoņu dzīvība ir apdraudēta, bet arī to eiropiešu dzīvība, kas strādā šajā valstī. Mēs runājam ne tikai par es lomu Āfrikā, bet arī par to, ka, ko ir izdarījusi starptautiskā kopiena pēdējo gadu laikā, lai uh, uzlabotu situāciju, novērstu krīzi. Prezidentu vēlēšanas uh, Kodivārā ir vitāli svarīgas. Tagad eh, tās tika organizētas, eh, atbalstu sniedza gan Eiropas Savienība, gan starptautiskā kopiena. Kodivārā un Burkina Faso arī eh, vēlēšanas notika. Visi kandidāti piekrita pamatnoteikumiem piedaloties vēlēšanās. Un, um, Čoikungs uh, saņēma pilnvaras uh, certificēt vēlēšanu rezultātus. Novērošanas misija no Eiropas Savienības Kristiāns Predo uh, vadīja šo misiju, un misija tika nosūtīta um, uz Kodivāru. Paldies viņam par šo darbu. Un rezultāts secinājums ir, ka vēlēšanas notika demokrātiski. Es vēlos pateikties Predo kungam par darbu un drosmi. Uh, strādājot tik sarežģītos apstākļos. Neatkarīga vēlēšanu komiteja pasludināja rezultātus un no ģenerālsekretariāta pārstāvi to certificēja. Prezidents Barozo un es apsveica jaunievēlēto prezidentu Otārā kungu ar rezultātu. Viņa uzvara Par viņa uzvaru nebija nekādu šaubu. Otāra kungs ir Kodivāras uh, likumīgi ievēlēts um, par rezidents. Vēlēšanu komisija 3. decembrī apstiprināja vēlēšanu iznākumu, un mēs vēlamies, lai visi uh, cienītu šo secinājumu, lai nepieļautu vardarbību un mums jādara viss, lai notiktu pilnvaru nodošana miermīlīgā veidā. ANO misija dara visu, lai to nodrošinātu. Āfrikas iestādes mm, ir gatavas eh, veikt sankcijas, ja būs nepieciešams. Eh, ANO un ES domā arī par nepieciešamiem soļiem, par ko mēs arī teicām, tiekoties šonedēļ um, mūsu iestādēm un Āfrikas iestādēm. Esam gatavi atbalstīt Kodivāru. Kodivārā un um, citās Āfrikas valstīs daudzas, no kurām ir pēckara situācija un uh, piedzīvo uh, politisko krīzi, tad daudzas valstis cerības eh, skatās uz to, kas notiek Kodivārā, un notikumi Kodivārā eh, raidīs stiprumu politisko signālu tiem, kas atbalsta demokrātiju un tiem, kas to neatbalsta. Tā kā mūsu reakcija ir eh, izšķiroši svarīga. Mums jādara viss, lai uzlabotu demokrātiju, un ja mums tas izdosies, ja mums izdosies nodot pilnvaras uh, miermīlīgā, taisnīgā veidā, tas palielinās arī mūsu lomu šajā kontinentā. Paldies! Mm, tagad uh, izteiksies kolēģi grupu vārdām. Um, tautas partijām predokungs divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze, augstās pārstāvs kundze. Es patiesībā biju Kodivorā uh, vēlēšana novēlošanas misijā un gribētu sākt ar uh, Eh, to, ka gribētu novērtēt novērotāju drosmi. Tie bija novērotāji no 26 valstīm, vairāk kā 100, 120 eh, cilvēku, kas bija šajā valstī un tiešām paveica ļoti cienījumu darbu. Un viņi uzreiz uz vietas redzēja, ka nu, Kodivors cilvēki teica, mēs esam noguruši. Tas bija galvenais, ko viņi gribēja ar to pateikt. Uh, Un eh, vēlēšanas tika skatīts kā politiskās krīzes noslēgums. Visi gribēja, lai tas viss beigtos ar šīm vēlēšanām. Un Bakbo kungs, iepriekšējais prezidents, tagad pēc vēlēšanām ir atteicies, eh, mm, tātad negrib atteikties no varas, un eh, tagad krīze turpinās. Tiek konstitucionālā padome uh, izveidota, kas um, atcēla vēlēšanu rezultātus. Un šobrīd tā vietā, lai būtu mierīga situācija un um, būtu krīze beigusies, tagad ir vēl sarežģītāka krīze. Un līdzsvars, kas jau bija ļoti trausls, tagad uh, ir vispār sagrauts un ir konfrontācija. Es gribētu teikt, ka tiešām tagad ir ļoti grūti izvairīties no konfrontācijām. Un, uh, runājot par eh, vēlēšanām, gan pirmajā, gan otrajā kārtā, pēc šīm vēlēšanām mēs esam ļoti sarežģītā situācijā. Gribētu vēl noslēgumā arī pateikt, ka es tiešām augstu novērtēju augstās uh, pārstāves iesaisti un aktīvo darbību, lai uh, atrisinātu šo jautājumu un gribētu viņai uzdot vienu jautājumu, jo es izlasīju, ka padome ir paziņojusi, ka būs uh, restriktīvi pasākumi. Vai jūs varētu pateikt, kad šie pasākumi tiks pieņemti? Paldies. Stopolī, Kirie Prada. Paldies. Un uh, tagad uh, trīs minūtes sociālistu grupas vārdā Veronika Dekaizer, lūdzu. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu apsveikt kolēģi Perēdu un viņa darba grupu par lielisko paveikto darbu, kā arī Katija Aštona augsto pārstāve par apņēmību, kāda tai bija ar visu starptautisko sabiedrību, eh, sekojot šīm vēlēšanām. Es domāju, ka visiem tiem mūsu vidū, kuri pilnīgi noteikti. Uh, vēlamies izmantot šo ļoti nozīmīgo vēlēšanas, vēlēšanu novērošanas eh, misiju rīko stiprināt demokrātiju. Un tad, kad pēc vēlēšanām ir bijusi, bijis mēģinājums tik ātri eh, ap, novērst eh, vēlēšanu rezultātus, un mēs domājam, ka mēs varēsim pret to cīnīties līdzīgās situācijās, ja tāda nepieciešamība būs tagad. Uh, vēlos sacīt, ka uh, Huatarra nav Eiropas kandidāts. Un šeit saviņojas visa starptautiskā sabiedrība - Āfrikas Savienība, Rietumāfrikas uh, uh, ekonomiskā apvienība, apvienotās nācijas runā vienā balsī, un arī tas ir nozīmīgi. Tālāk runājot par Huatarra kungu runājot. Un viņa aizstāvjiem. Uh, es esmu mazliet nobažījusies, jo es neredzu eh, mierīgu risinājumu ielās ar šiem spēku samēriem, kādi ir. Un es gribētu atgriezties pie dokumenta, eh, kurš tiks skatīts AKK un tiks skatīts jau Kinšasā iepriekšējā AKK sanāksmē, kurā starp citu bija klāt arī daži no mums, un e, kura nosaukums ir konstitucionālās kārtības izaicinājumi un. E, Eh, eh, pie tā strādā Āfrikas un Eiropas pārstāvis. Eh, tur ir ļoti nozīmīgs juridiskais apjoms un trīs lapus, kas ir velstītas varas sadalījumam, kad viena no pusēm mēģinām, mēģina uzurpēt vāru. Un šīs trīs lapus ir veltītas tam, kā rīkoties, lai tas nepārveidotos par asinspirti. Jo Tad, kad ir atzīts eh, reizi par visām, kurš tad ir uzvarējis vēlēšanām, bet eh, kādā veidā pēc eh, varas sadalīšanas būtu iespējams izvairīties no asinsspirts. Es ieteiktu jums izlasīt šo dokumentu, un tas man parādīja to, ka Āfrikas politiskā kultūra vēl nepazīst demokrātiju, bet sarunas pilnīgi noteikti. Paldies! Un tālāk liberāļu grupas vārdā Desārnes kundze uz pusotru minūti. Paldies! Vatārā aizstāvji ir tikuši līdz pat uh, eh, Kodivārs radio un televīzijas eh, mītnei. Eh, konfrontācijas ir ļoti nopietnas un reālas. Mūsu pirmā atbildība šovakar ir aicināt uz mieru un dialogu, bet arī tā ir Kodivārs eh, galveno eh, vadoņu atbildība. Gan aizējošais, gan eh, jaunais pre prezidents, tiem ir jādara viss, lai izvairītos no asinspirts valstī, kas ir gadiem ilgi ārkārtīgi cietusi. Tas ir pirmais mans vēstījums. Otrais vēstījums. Kopš paša sākuma starptautiskā kopiena Eiropa, Āfrikas Savienība ir runājusi vienotā balsī un vienā balsī un ir mobilizējušās, lai varētu e, respektēt vēlēšanu rezultātus. Spiediens ir jāturpina īstenot un paredzamajā nacionālajām sankcijām ir jātiek piemērotām. Loranam Bagbo ir jāatzīst sava sakāve, un Alasanam Latarā ir jāstrādā pie savas tautas eh, samierināšanās nepagurstoši. Savukārt mēs nedrīkstam atslāpt līdz brīdim, kad situācija ir stabilizējusies. Un jau savu iepriekš es gribu pateikties jums, Aštoras kundze, par to, ka eh, nesiesiet tālāk šo šī vakar vēstījumu. Paldies, Sernes kundze! Nākošais runātājs Durāns kundze uz pusotru minūti. Paldies priekšsēdētāji, arī es tāpat kā iepriekšēji runātāji gribētu norādīt to, cik situācija šodien ir rasa un smaga, tāpat arī kādi pastāv sadursmju riski, kuri varētu, kuras varētu izraisīties tuvākajās stundās. Un es apsveicu. Um, viennozīmīgo starptautiskās kopienas eh, nostājas ieņemšanu, un es domāju, ka eh, mums ir atbildība ne tikai par kodivāras eh, iedzīvotāju aizstāviešanu, bet arī par to, ka mēs nosūtām spēcīgu signālu, ka demokrātija ir iespējama Āfrikā, jo ņemot vērā situāciju, kāda ir šajā valstī šodien un kāda varētu pastāvēt turpmāko mēnešu laikā, Un ņemot vērā to, kā eh, šīs valsts kaimiņu valstīs notiks vēlēšanas, līdzīga situācija varētu izvēroties arī tur. Un ne tikai tāpēc, ka šīs valsts un tautas jau ir tik daudz cietušas, bet arī tas būtu pie, eh, piemērs kaimiņu valstīm. Es konkrēti domāju par Kongo, kas 2000, kur 2011. gadā notiks eh, vēlēšanas. Un jautājums par demokrātisko Demokrātiju ir jākārto mierīgā veidā ar starptautiskās sabiedrības atbalstu un oponējot visiem, kuri eh, šādos gadījumos gribētu e, sarīkot asinspirtis un civiliedzīvotāju ķīlnieku sagrābšanu. Tāpēc es gribu uzsvērt to, cik nozīmīgi ir īstenot spiedienu tuvāko nedēļu laikā, lai saglabātu mieru Paldies, Oārou, eh, kungs, uz pusotru minūti goja grupas vārdā. Priekšsēdētāji, paldies, dargie kolēģi, mēs visi. Eh, šodien saskaramies ar smago krīzi, kas eh, ir iestājusies Kot divārā. Konstitucionālās padomas lēmums šajā valstī Eh, pārkāpjot vēlēšanu likumu, apstrīdēt oficiāli proklamētos vēlēšanu rezultātus, ko ir paziņojusi neatkarīga komisija, eh, tiek eh, vispārīgi nosodīts no sabiedriskās, starptautiskās sabiedrības puses Eiropas Savienība, apvienotās nācijas, Āfrikas Savienība, paritārās <clears throat> parlamentārās asamblējas pieprasa respektēt oficiāli paziņotos vēlēšanu rezultātus un jaunā uh, valsts prezidenta amatā stāšanos, kā to nosaka vēlošanās līkums, kā to ir norādījusi neatkarīgā vēlēšanas, uh, vēlēšana komisija, kas ir apvienoto nāciju validēta instance. Uh, visas Eiropas parlamenta grupas kopīgā deklarācijā ir paudušas savu piekrišanu šiem pamatpunktiem. Tāpat eh, arī šīs grupas ir aicinājušas eh, izvairīties no jebkuras spriedzes eskalācijas šajā valstī, kas varētu novērst pie civilā, eh, pie pilsoņu kara, lai un aicina novērst ekonomisko un humāno katastrofu. Merci beaucoup, monsieur Aro. Paldies, Aro kungs. Nākamais eh, sarakstā ir Jakolīno kungs. Divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Demokrātija ir vērtība, par kuru nedrīkst uh, stīvēties un vest sarunas. Nevar uh, tirgoties arī par lietām, kuras ir atbalstījis tautas vairākums. Un tautas griba šeit eh, arī parādījās. Tauta vēlas demokrātisku sistēmu. Tas, kas tagad notiek Kotdivorā, tas eh, kaitē eh, vēlēšanu procesam. Vēlēšanu procesam bija jābūt bijušam beigušamies, bet tautas griba bija pavisam skaidra un viennozīmīga. Tā tika pausta vēlēšanās, bet līdz šim vecais bet joprojām pie varas esošais prezidents nav nomainīts. Otāra vēl nav stājies amatā, un tas eh, Eiropas parlamentam nav pieņemams. Un tas nav pieņemams arī visiem pārējiem, kas tic taisnīgumam. Vēlēšanu komisijas uh, instrumentalizācija politiskiem mērķiem un konstitucionālās padomas uh, izmantošana parāda, ka daudz, kas vēl ir jāmaina Kotivārā, un būs ļoti sarežģīti šo valstu pārvaldīt. Eiropas tautas partija tiešām nevar pieņemt to, ka tautas griba šādā veidā tiek mīdīt kājām. Mēs prasām, lai pilsoņi, kas eh, brīvā eh, procedūrā pauda savu gribu, izdarīja savu izvēli, lai tas tiktu ņemts vērā, lai vēlētājiem uh, tiktu, lai viņu balss tiktu uzklausīta un viņu valstī valdītu cilvēks, kuru viņi ir ievēlējuši. ANO arī vajadzētu iesaistīties šajā procesā, un mēs ceram, ka šī krīze drīzumā varēs tikt atrisināta. Un mēs augstu novērtējam arī Eštons kundzes ieguldījumu. Viņa teica, ka viņa paudīs uh, savu nostāju izlēmīgi. Paldies! Nākamais Arif kungs, divas pusminūtes, lūdzu. Priekšsēdētāji, dargie kolēģi, ir notikušas vēlēšanas Kodivārā. Eh, tāpat arī startautiskā uh, eh, kopiena eh, pacieta to, ka Bagbo režīms tās uh, pārcēla gadu no gada aizvien vēlāk. Tagad ir rezultāti, ar kuriem mēs saskaramies, bet mēs tomēr ceram, ka šajā valstī demokrātiskais gars gūs pārsvaru, kas ir ilgi cietuši, cietusi. Startautiskā kopiena un tīpaši Eiropas Savienība uh, ar. Uh, mūsu kolēģiem un mūsu pārstāvie eh, eh, Katrīna Aštonu ir mobilizējušies, lai viss varētu notikt mierīgos apstākļos. Un tāpat arī eh, vēlēšana kampaņa vedināja mūs domāt, kādas puses pieņems rezultātus. Diemžēl šodien demokrātiskie vēlēšana rezultātus tos noliedz aiziejušais prezidents, un tāpēc aicinām rītdienas balsojumu aicināt aiziejušo prezidentu Gbagbo apzināties realitāti un nekādā gadījumā viņš eh, nav vairs tiesīgs eh, turēties pie varas, viņam ir eh, jāapzinās, jāapzinās sava šobrīd situācija un jāapzinās sava loma. Tāpat arī es kā pirmais eh, AKK parlamentārās asamblējas vicepriekšsēdētājs eh, lēmumu, ko pieņēma mūsu asamblēja 3. decembrī Kinšasā. Eh, šī deklarācija ir pievienojama Eh, vēstījumu, kas tiek nosūtīts Āfrikas eh, valstu vadītājiem. Eh, Gbagbo neatbalsta ne viņa valsts iedzīvotāji, ne starptautiskā sabiedrība, ne citas valstis. Tāpat arī demokrātiski ievēlētai, ievēlētajam jaunajam prezidentam ir maksimāli drīz jāstājas amatā priekšsēdētāja augstā pārstāve, es aicinu, lai Eiropas Savienība uzņemas savu lomu Eh, rast līdzekļus, lai liktu saprast aiziejošam prezidentam, ka viņa laiks ir pagājis. Paldies! Paldies, Arifa kungs. Tagad eh, Gērensa kungs lūdzu pusotra minūte. Mm. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji. Ja nebūtu Bagbo kunga ego, tad eh, Kotivāra būtu iedvesmas avots visām valstīm, kas vēlas īstenot demokrātiju. Pēdējās vēlēšanās Kotivāras tauta pierādīja savu politisko briedumu. Turklāt starptautiskās iestādes, sākot ar apvienotajām nācijām, nepaļāvās provokācijām, eh, ko īstenoja zaudētājs. Bagbo kungam ir jāpamat savs amats, viņam vairs nav nekādu. Uh, uh, iespēju saglabāt uh, cieņas pilnu situāciju. Līdz šim Eiropas Savienība ir uh, reaģējusi ļoti piemēroti, uh, mērķējot sankcijas pareizi um, preti nevis pret tautu, kas uh, ir paudusi savu gribu, bet pret Bagbo kungu un viņa apkārtējiem. Uh, jautājums Aštāns kundzei, kādus pasākums jūs veiksiet gadījumā, ja situācija pasliktināsies un uh, uh varas izmantošana uh, varētu vērsties gan pret eh, Kadivāras iedzīvotājiem, gan pret uh, citu valstu pilsoņiem, kas tur uh, strādā. Kā arī Āfrikas Savienība varētu palīdzēt šo problēmu risināšanā. Paldies, Gairēns kungs! Tagad arī Naldī kungam vārds pusotru minūtu lūdzu. Grācie, prezidente, kari kolēģi! Paldies, priekšsēdētājs kundze un kolēģi, Aštonas kundze. Kodivāra kļūsi par pārbaudi mums visiem un mums nedrīkst um, neuzvarēt. Eiropas Savienībā mēs nedrīkstam atzīt uh, tādu nozakto uzvaru. Un mums jāturpina izdarīt spiediens, lai uh, atklātu, izmeklētu šo krāpšanu. un jāpanāk, lai nelikumīga valdība nebūtu vairs pie varas. Tas jāzina arī Kodivārai. Tā ir tikpat uh, liela pārbauda arī Āfrikas Savienībai. Es teiktu, pirms 15 gadiem Āfrikas Savienība neieņēma tik uh, stingru nostāju, bet tagad tas notiek un jāatbrīvojas no iepriekšējiem priekšstatiem par to, ka demokrātija un Āfrika nav savienojami. Es tiešām ceru, ka šie valstī, šie valstī izdosies izturēt šo pārbaudi. Amadu Romā, Kodivāras e, rakstnieks, nesen e, publiskoja publiskojas grāmatu franču valodā, gaidot savvaļas uh, e, zvēru balsis. Un um, tur tieši tiek runāts par šīs valsts um, vēsturi. Paldies Rinaldī kungam. Tagad brīvais mikrofons. Lūdzu, Bašesku kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. E, vēlēšanas Kotivorā ir novedušas pie, pre, bezprecedenta uh, situācijas. Abi kandidāti saka, ka viņi ir vinnētāji un abi ir iecēluši premjeru, bet ir tikai viens likumīgs prezidents Vataras kungs, un es eh, domāju, ka visiem politiskiem spēkiem ir jārespektē pilsoņu grība, eh, kā viņi to pauda 28. novembra vēlēšanās. Uh, Turklāt uh, apvienotās nācijas, vēlēšana komisija un daudzas Eiropas valstis ir atzinušas, ka Vatāras kungs ir uh, vinnētājs vēlēšanās. Mēs nosodām faktu, ka tiek uh, veikta iebiedēšana, uh, tā tika veikta attiecībā pret Eiropas Savienības novērotājiem. Politiskā nestabilitāte jau ir nesusi būtiskas sekas. Āfrikas Savienība nesen. Uh, izslēdza Kotivāru no visām šīs organizācijas aktivitātēm. Un pastāv vēl viens risks, proti, ka 2002. gada pilsoņkarš varētu atsākties. E, Kodavārā ir jāizvēlas iet pa demokrātijas un progresa ceļu vai nokļūt izolācijā. Paldies, Bašesko kundze. Vai vēl kāds vēlas izteikties brīvā mikrofona procedūras ietvaros? Šķiet, ka nē. Eštāns kundze, lūdzu jums vārds uh, šo debašu noslēgumā. Um, Paldies, priekšsēdētājs kundze, es izteikšos īsi. Mm, es domāju, ka viss, uh, kas bija jāsaka, to jau pateicis Prēdā kungs. Paldies jums vēlreiz un jūsu komandai par drosmi un darbu vēlēšanu kontekstā. Mm, vēlos jūs uzslavēt vēlreiz. Bet uh, divas lietas, protams, es runāju ar Banki Munu. Uh, par situāciju, par šo krīzi, par to, cik uh, nelabvēlīga ir situācija, un mēs sadarbojamies um, diezgan visaptvēroši. Mums ir pārstāvji tur uz vietas, un mums ir izstrādāti plāni, kā uzlabot drošību. Un uzturēt drošību. Daži specifiski jautājumi, kas izskanēja par sankcijām, piemēram, es uh, sagaidu, ka tuvāko dienu laikā tiks sagatavots saraksts ar uh, šiem pasākumiem, lai izdarītu tur, turpinātu izdarīt spiedienu, jo ir uh, vardarbības risks un nav īsti skaidrs, kas notiek. Mums jābūt ļoti skaidriem, precīziem un jāsadarbojas ar starptautisko kopienu, lai uzturētu tik stingru spiedienu, kādu nu varam. Mums jādara viss. Un um, es uh, būšu ļoti pateicīga par atbalstu. Paldies jums! Uh, paldies, uh, augstie pārstāvei, dāmas un kungi! Ir seši rezolūciju priekšlikumi no dažādām politiskajām grupām. Un tagad um, esam nonākuši diskusijas beigas. Mēs balsosim rīt pulksten 12.